Mišels Barņē arī jau atkārtoja mūsu apņēmību virzīt uz priekšu sarunu vešanas darbu, ka būsim vienoti, caurskatāmi un gluži tāpat kā vakar. Mēs runājām, ir svarīgi, lai šīs sarunas būtu veiksmīgas. Mums ir nepieciešama komisijas un parlamenta sadarbība. Jā vienlīdzīgi spēles noteikumi būs mūsu kompas turpmākajā darbā. Mēs zinām, ka mūs saist arī sasprints laika termiņš un ir mērķi, tāpat arī pagarinājuma termiņi, bet šobrīd par to tik sīk nerunāšu. Tā, tad sāksim varbūt pēc iespējas ātrāk reaģējot uz Britu vēlēšanu rezultātiem, un tātad soli pa solim virzīsimies uz priekšu šajā sarunu procesā Eiropas pilsoņu labuma vārdā. Un uh, mēs gribam saglabāt ļoti ciešu uh, sadarbību ar Lielbritāniju dažādajos jautājumos - ekonomiskos, uh, tirzniecības, tāpat arī drošības un aizsardzības jautājumos. Mums tāpat arī ir bijusi iespēja runāt par eh, šo Eiropas nākotnes konferenci. Uz to jau te bija atsaucas, eh, runājot par pirmo darba kārtības punktu, par Lisabonas līgumu. Eiropa padomu ļoti nopietni to uztver un ir svarīgas eh, pilsoņu vēlmes un centieni, lai notiktu mobilizēšanās. Tas nenozīmē, ka katrā valstī, teiksim, notiek vēlēšanas eh, ik pēc cik un tik gadiem, un tad pārējos gadus cilvēki vienkārši skatās, raugās, kas notiek, bet ir nepieciešams mobilizēt eh, pilsoņus, iedzīvotājus, arī iespējams dalību valstu parlamentus un eh, Eiropadomai attiecīgi ir jābūt tādam lojālam partnerim šajā procesā. Gribētu norādīt attiecībā uz Eiropadomu ir eh, svarīgi jāsagrabā eh, šī darbības eh, kapacitāte vidējā un ilgā laika termiņā. Mums ir īstermiņa, vidustermiņa un ilgtermiņa stratēģijas. Tātad tā, ir jāsaglabā viss šī kapacitāte, virzīties uz priekšu, virzīt uz priekšu šos ļoti svarīgos jautājumus. Mums bija iespēja runāt arī par starptautiskām attiecībām, īpaši liekot uzsvaru uz situāciju Turcijā. Mums nebija tādas ļoti izvērstas debats par uh, Turciju. Pat padomē mums nākamgad būs iespēja vairāk runāt par strateģiskajiem jautājumiem, par starptautisko ģeopolitiku. Uh, bet uh, katrā ziņā mēs paužam savu solidaritāti ar Grieciju un Kipru attiecībā uz nesenajiem notikumiem, ko jūs jau zinat. Un visbeidzot pāris vārdi par 2020. par darba kārtību 2020. gadam. Mēs esam ierosinājuši darba metodi un arī strateģisko darba kārtību turpmākajam gadam, lai identificētu tēmas, eh, pie kurām strādāsim nākamajos eh, gados, tātad no kuras būs eh, prioritātes. Klimats, protams, saglabāsies kā centrālais punkts Eiropadomas politiskajā darba kārtībā. Uh, balstoties arī uz zaļo kursu. Tālāk eh, digitālā darba kārtība. Eh, pavasarī notiks eh, samita tikšanās, kura būs galvenokārt, jo mēs zinām, jā, pēc Tallinas notikumiem samita ir ļoti svarīgi norādīt, ka mums ir atkal savas ambīcijas, lielie dati un citas tēmas digitālajā jomā. Nu, tur mēs arī varam būt tāds pozitīvs spēlētājs. Uh, Tāpat arī migrācijas jautājumi. Tā būs tēma, pie kuras atgriezīsimies, eh, kas būs uz Eiropadomas eh, galda. Un tāpat arī, protams, drošības un eh, aizsardzības jautājumi. Tie ir ārkārtiski būtiski un tie ir ļoti saistīti ar Eiropas kapacitāti runāt vienā valstī, starptautiskā līmenī, veicināt mūsu vērtības un intereses. Uh, Un lai mēs arī varētu būt kā tāds pozitīvs spēlētājs nākotnē, kur pasauli ļoti mainās, tātad mums ir jāsaglabā šī Eiropas kapacitāte, mums ir jābūt faktoram un eh, spēlētājiem, lai nodrošinātu labklājību, attīstību, sadarbību, daudzpusējas attiecības. Tas viss ļoti svarīgi. Tāpat arī mums būs iespēja vēl strateģiski gatavoties eh, Eiropa padomes eh, darbam. Mums nākamgad būs uh, vairāki svarīgi samiti, tikšanās ar citām pasaules valstīm vai reģioniem. Pirmkārt, Āfrika. Āfrika, manuprāt, ir ļoti svarīgs izaicinājums Eiropas nākotnē, un es ceru, ka turpmākajās eh, nedēļās, mēnešos kopā ar komisiju mēs varēsim izstrādāt labu strateģisku partnerību un eh, strādāsim pie šī sagatavošanās darba. Uh, Vēl viens ļoti svarīgs samits, kas būs uh, nākamgad uh, attiecībā uz Ķīnu. Mēs, uh, mums ir jārunā klimats, jāpārunā klimatiskās izmaiņas ar šo ļoti lielo, ļoti svarīgo valsti, un šai sakarībā mums arī, es ceru, būs iespēja strādāt, smagi strādāt, lai tomēr panāktu efektivitāti un panāktu labākus rezultātus, un lai varētu arī veicināt, virzīt uz priekšu mūsu kopīgās intereses tāpat arī iesaistot citus, eh, citus spēlētājus pasaulē. Dāmas un kungi, es noslēdzu šo uzrunu ar sekojošo. Mēs esam jauna starpiestāžu darba cikla sākumā. Tas ir cikls, kas eh, ir uzsācies, un es domāju, ka tas atver tādu ārkārtēju iespēju logu Eiropas projektam. Um, Romas līgums tika parakstīts uh, pirms nedaudz vairāk kā 60 gadiem. Uh, tad eh, dibinātāji Eiropas eh, eh, tādi pilsoņi kā Mitterāns, piemēram, kas sapņoja par brīvu apriti, kustību Eiropā, par eiro, kas cīnījās, lai virzītos uz priekšu savstarpējā sapratne, labklājība. Un mūsu politiskā paudze, tie, kas ir šeit zālē, parlamentā, komisijā, Mums e, ir tagad šī iespēja satikties ar šo nākotnes e, projektu. Mums ir jābūt ambicioziem Eiropas e, pilsoņu labā, jābūt ambicioziem, lai virzītu šo optimistisko skatījumu uz priekšu. Mums nepieciešama uzticamība. Strādāsim kopā un stiprināsim uzticību starp iestādēm, attiecībā uz iestādēm un arī uzticamību no Eiropas pilsoņu puses attiecībā uz mūsu projektu vērtībām uh, un strādāsim pragmatiski, reāli un uh, stāvēsim ar abām kājām uz zemes, balstīsimies uz realitāti, vistuvāk pilsoņiem, kuriem ir liels cerības un uh, vēlmes parlaments ir Eiropas parlaments sirds, jo jūs pārstāviet pilsoņus. Jūs esat tieši ievēlēti, jūs pārstāvat šīs cerības, sapņus un dažkārt arī Eiropas pilsoņu dusmas. Es uzskatu, ka parlamentam būs ļoti svarīga loma Eiropas, parlam, Eiropas tālāk attīstībā. Paldies, uh, Mišela kungs. Uh, vārds prezidentē Urzalai Fonderlajenai. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, vispirms es vēlējos apsveikt um, prezidentu Šārlu Mišelu ar savas pirmās Eiropadomes vadī, vadīšanu. Tas ir bijis uh, labs mandāta sākums. Uh, pirms nedēļas, kad uh, Eiropas parlamentā apspriedām Eiropas zaļo kursu, uh, Nākamajā dienā es um, šo pašu priekšlikumu iepazīstināju Eiropadomu, un padomi atbalstīja mūsu mērķi padarīt kontinentu klimatneitrālu līdz 2050. gadam. Un es um, valstu vadītājiem paskaidroju mūsu priekšlikumu būtību, proti mainīt mūsu kontinentu izaugsmes stratēģiju. Uh, Pārāk ilgu laiku globālā izaugsme ir balstījusies uz um, plēsonīgumu. Cilvēki ir ņēmuši resursus no vides un apmaiņā ir um, radījuši atkritumus un piesārņojumu. Tam ir jāmainās un tas uh, var mainīties. Eiropas zaļais kurs piedāvā izaugsmes modeli, kas planētai dod atpakaļ vairāk nekā no tās ņem. Patiesībā es esmu pārliecināta, ka līderība vides aizsardzībā un eh, spēcīga ino inovatīvā mm, rūpnieciskā bāze ir eh, vienas eh, monētas divas puses. Mums ir nepieciešama tīra attīstība tālajošas investīcijas uh, izglītībā un prasmi attīstībā, bet tas vienmēr ir bijis uh, vienmēr uh, Eiropas um, sociālās tirgus ekonomikas pamatā. To es saucu par konkurētspējīgu ilgtspēju, un tam būtu jābūt arī mm, mūsu pamatprincipam nākotnē. Godāmie deputāti, visām uh, Dalību valstīm ir atšķirīgi izējas punkti un um, īpašas problēmas, kas jārisina. Minēšu arī dažas uh, piemērus. Kā jau norādīja prezidents Mišēls, uh, Polijā ir uh, lieli ogļu ieguves reģioni, tāpat arī Austrumvācijā. Tāpēc Polija lūdza vairāk laika, lai detalizētāk iepazītos ar mūsu priekšlikumu taisnīgas pārējais mehānismam. Uh, Es um, esmu gatava sadarboties ar dalību valstīm, un mēs jau esam sākuši diskusijas par to, kā atbalstīt uh, cilvēkus, uzņēmumus un reģionus, lai panāktu vairāk. Citās valstīs ir atšķirīgas problēmas, piemēram, Portugālē. Portugāla ir viena no valstīm, ko visvairāk skār klimata pārmaiņas. Piekrastes zaudēšana, vētras, plūdi. Uh, baisi mežu ugunsgrēki jau ir maksājuši ārkārtīgi dārgi. Pagājušajā gadā vairāk nekā 60 cilvēki mežu ugunsgrēkos zaudēja dzīvības. Portugāli uzsāka tīro pārēju jau 2005. gadā un kopš tā laika ir veikusi ievēro, ievērojams investīcijas. Tās laiks savu pēdējo ogļu ieguves šahtu 2023. gadā, un tā jau tagad uh, ražo vairāk atjaunojamās enerģijas nekā patērē. Un kopā ar Nīderlandes valdību Portugāli šobrīd strādā pie zaļās ūdeņraža enerģijas. Tāpēc jautājums Portugālē šobrīd ir, kā transportēt tās atjaunojamo enerģiju cauri Spānijai un Francijai uz valstīm, kur tā ir nepieciešama Raugoties no Portugāles perspektīvas, Eiropas zaļais um, kurs nozīmē enerģijas infrastruktūru, starpsavienojumus un kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām. Trešais piemērs. Zviedrijā metalurģijas uzņēmumi strādā pie um, ražošanas, kas nerada oglekļa izmešas, izklausās sirreāli, bet um, tāda tā arī ir. Un viņi ir pārliecināti, ka nonāks uh, pie šī mērķa pēc dažiem gadiem, bet tam viņiem ir nepieciešama pārliecība, ka viņi nesaskārsies ar um, negodīgu konkurenci no ārvalstīm. Viņi vēlas uh, tārauda ražošanu, kas būtu ilgtspējīga attiecībā uz vidi, bet vēlas arī palikt uh, konkurētspēja globālajā tārauda tirgū. Tā ir konkurētspējīgas ilgspējas būtība. Un patiešām vairākas dalību valstis Eiropadomes laikā lūdza robeža kontrolas, robeža, oglekļa robežas mehānismu, tāpēc mēs pie tā strādājam. Uh, lai tas varētu pasargāt mūsu uzņēmumus, vidi un ievērot PTO noteikumus. Mēs esam uzsākuši darbu pie Eiropas zaļā kursa jau pirms pieciem mēnešiem šajā pašā hemiciklā, un turpmākajos mēnešos mēs um, uzliksim šo plānu arī uz papīra. Padome jau ir atbalstījusi Eiropas zaļo kursu, un jūsu rezolūcija tam dos vēl jaunu spāru. Uh, uzdevumi, kas mūs sagaida, ir um, gigantiski, bet uh, mēs uh, to varam izdarīt, ja strādāsim kopā kā trīs vienotas institūcijas. Tas ir milzīgs uzdevums, un pagājušajā nedēļā mēs redzējām, cik liela mums ir ietekme, ja visas trīs iestādes sadarbojas. Mišela, dāmas uh, un kungi. Uh, Mūsu Eiropas um, ambīcijas uh, prasa arī uh, adekvātus resursus, lai tās varētu īstenot. Un tas ir um, mūsu diskusija par um, nākamā Eiropas uh, budžetu centrā. Mēs visi piekrītam, ka pašreizējie priekšlikumi vēl nesasniedz savu mērķi, un komisija pilnībā atbalsta Eiropadomas priekšsādātāju Šārlu Mišelu mēģinājumos panākt līdzsvarotu, godīgu un ambiciozu konsensu. Un es gribētu pateikties Eiropas parlamenta priekšsādātājiem Davidam Sasolī par to, ka viņš aizstāvēja spēcīgu piešķirto budžetu padomes sēdē ir nepieciešams nodrošināt saskaņotību starp mūsu ambīcijām un saistībām. Ir izstrādāta padomes strateģiskā darba kārtība, ir komisijas politiskās pamatnostādnes, un šie abi priekšlikumi viens otru papildina, bet, eh, ja mēs vēlamies panākt mūsu ambīcijām atbilstošas rezultātus, ir nepieciešami pietiekami resursi Un, ja budžets ir pārāk ierobežots, ir tikai viens risinājums. Ir jādomā par jauniem pašu resursiem Eiropas Savienībai. Un paldies, eh, Mišēl, ka tu pieminēji ETS emisiju tirzniecības schēmu. Šī schēma aug, un tas nozīmē, ka tas varētu būt uh, viens no Eiropas Savienības uh, pašu ieņēmumu resursiem. Dāmas un kungi, godājumie deputāti, <clears throat> Eirozonas samitā mēs runājām par eiro starptautisko lomu. Eiro ir uh, būtisks Eiropas suverenitātes instruments pasaulē, tomēr mēs savu eiro pārdodam zem tā vērtības. Un, Tas ir mūsu ziņā, bet uh, Mums ir jāapzinās, ka mēs eh, vēlamies kopējo valūtu, mēs eh, gūstam labumu no kopējā tirgus. Tas ir spēcīgākais eh, mūsu kopīguma un kohēzijas um, instruments, bet tas nozīmē, ka mums visiem ir jābūt uh, gataviem vienam otram piekāpties. Ir jāpabeidz kapitāla tirgus savienība. Uzņēmumiem, galvenokārt uh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uh, ir jābūt iespēja it visur kopējā tirgu piekļūt kapitālam un eh, gūt labumu no starptautiskās eh, vērtību ražošanas ķēdes. Tāpēc jau mums ir kopējais tirgus, bet ir jāpabeidz arī banku savienība. Ir nepieciešams eh, pastāvīgs process, kas no vienas puses samazina nacionālo banku riskus, un no otras puses paredz noguldījumu apdrošināšanas schēmas izveidi. Nav taču jāgaida nākamā krīze, lai pēc tam spiediena apstākļos uh, spēcinātu mūsu ekonomikas un monetāro savienību. Uh, ļoti iepriecina, ka tiek uh, strādāts pie BIK, tā saucamā uh, budžeta instrumenta konverģences un uh, konkurētspējas nodrošināšanai izstrādes ir panākti uh, labi, ir panākts labs progress, ir notikusi vienošanās par galvenajām iezīmēm, un nu, tagad ir nepieciešama politiskā vienošanās, un šis instruments uh, mainīs Eirogrupas darba veidu, tas uh, uzlabos uh, konverģenci, caur struktūrālajām reformām, bet eh, pagaidām vēl pietrūks stabilizācijas instrumenti. Tāpēc komisija šobrīd strādā pie šo saīsinājums no Skills Upgrading Reassurance instrumentu. Tas ir prasmju uzlabošanas instruments, kas um, galvenokārt tiktu izmantots stabilizācijai asimetrisku ārējo satricinājumu gadījumā. Tas aizsargātu speciālistus, uh, atslogotu uzņēmējus ārēju krīžu gadījumā un vienlaikus nodrošinātu tālāk izglītību. Visbeidzot, godāmie deputāti, pāris vārdu par Brexit. Redzot eh, konservatīvo un Borisa Džonsina skaidro uzsvaru, uzvaru vēlēšanās, mēs pieņemam, ka izstāšanās nolīgums tiks ratificēts līdz janvāra beigām. Un eh, raugoties apkārt šajā hemiciklā, <clears throat> raugoties uz mūsu ļoti drosmīgajiem deputātiem, kas aizstāvēja palikšanu Eiropas Savienībā, gribēju teikt, ka mums jūs pietrūks. Paldies par drosmi, paldies, ka bijāt mūsu pusē. We'll who... Mums nekad uh, nepietrūks to, kuri kliedz un bļauj. And now Now, God, Un tagad, paldies Dievam, bez jums mēs uh, veidosim mūsu nākotnes partnerību ar apvienoto karalisti. Mūsu attiecībām būtu jābūt pēc iespējas ciešākām par labu mūsu uzņēmumiem, studentiem un daudziem eiropiešiem, kuru dzīves notiek abos Lamanča krastos. Uh, Šīs attiecības, protams, atšķirsies no šī brīža attiecībām. Apvienotā karaliste kļūs par trešu valsti, un padome mums ir uzdevusi vadīt nākamo sarunu fāzi. Man te ir jāgodina Mišels Barnjē, kurš ir nopelnījis pēdējo gadu laikā visu uzticību. Paldies, Mišel, par tavu darba spāru! Grafiks, kas mums ir jāievēro, ir izaicinājumi pilns. Tas beigsies 2020. gada decembrī, un tas atstāja mums ļoti maz laika. Ja nevarēsim panākt vienošanos līdz 2020. gada beigām, mēs atkal atradīsimies bezdibeņa malā un tas eh, kaitētu gan mūsu interesēm, gan ietekmētu apvienoto karalisti vēl vairāk nekā mūs, jo Eiropas Savienība varēs turpināt gūt labumu no vienotā tirgus, muitas savienības un 750 starptautiskajiem nolīgumiem, ko esam parakstījuši ar mūsu partneriem. Tomēr tas uh, nav mūsu interesēs. Mēs rīkosim šīs sarunas, lai pēc, īsa, pēc iespējas īsākā laikā panākt vislabāko rezultātu, un 1. februārī būsim gatavi piedāvāt mandātu sarunām. Apvienotā karaliste tiešām kļūs par trešu valsti, bet galu galā es ceru, ka Eiropas iedzīvotāju un um, Britu labā mēs vienosimies par bezprecedenta partnerību. Tās nav kaut kā beigas, Tas ir kaut kā jauna sākums, jaunu attiecību sākums starp uh, kaimiņiem, un es vēlamies, lai mēs uh, būtu labi kaimiņi ar uh, mūsu draugiem apvienotajā karalistē. Grācie, prezidente! Paldies, uh, uh, Fonderlainas kundzei, un tagad Vēberkungam vārds. Lieber Charles Michel. Charles Michel. Sirsnīgi sveicu jūs šeit, Eiropas parlamentā, jaunajā amatā, pirmo reizi. Jūs noteikti zināt, ka jūs, kā Eiropietis, Eiropietis, kas būvē tiltus, kas veido jaunas lietas, mēs, es, es, mēs jūs ļoti gaidījām un novēlam veiksmi, jo veiksmi jums būs vajadzīga tiem uzdevumiem, kas jums tagad ir priekšā. Jo pēdējos gados Eiropa padome ir kļuvusi par tādu bloķējušo instrumentu, un tāpēc arī, kad skatos uz rezultātiem, rezultātiem, kas ir panākti decembra sanāksmē, tad varam teikt, ka jā, klimata pārmaiņu jomā ir panākt rezultāti, bet uh, citās jomās nav. Ir skaidrs, ka par klimata pārmaiņu apkarošanu ir jāmaksā. Uh, Bet Eiropadome pat uh, neplāno, neplānoja par to diskutēt, un Somijas prezidentūra pat negribēja neko darīt lietas labā. Cilvēki vēlas, lai būtu absolūtā pārliecība par to, kas viņus sagaida. Cilvēki vēlas, lai mēs diskutētu par to, kā, kāda līdzekļa tiks atvēlēti daudzgadu finanšu plānā. Tāpēc arī konkrēti runājot par daudzgadu finanšu plānu, uh, Un vēlos teikt, ka Somijas prezidentūras priekšlikums mums Eiropas parlamentā izskatās pēc uh, patiesās provokācijas. Mūsuprāt, par to pat nav vērts runāt. Nav šeit atvēlēts in investīcijas, kas mums Eiropā ir vajadzīgas. Mēs varam, protams, runāt par procentiem, bet būtiskākais ir diskutēt par tematiku, par, par eh, to, Eh, kādās jomās tiek atvēlēti līdzekļi. Manā valstī, Vācijā, eh, mums, mēs varam finansēt eh, ārēju robežu aizsardzību, un, un šie līdzekļi var nonākt Grieķijā un Itālijā, bet kopumā runa ir nevis par procentiem, bet par, par tēmām. Vēlos jums novēlēt drosmi. Pēdējo piecu gadu laikā atkal un atkal mēs Eiropas parlamentā diskutējam par tiesiskumu Polijā, Ungārijā, Čehijas republikā, Rumānijā. Cilvēki ir izgājuši ielās, jo viņi bija nobežējušies par nākotni. Un tās diskusijas, kas cilvēkiem bija aktuālas, Eiropa padomē, diemžēl, pavisam knapi tika pieminēts. Šonadēļ Eiropas parlamentā mēs runājam par Maltu. Uh, par to, ka žurnāliste ir tikus nogalināta tādēļ, ka viņi ir eh, darījusi savu darbu. Premjerministrs ir atkāpies no sava amata, un žurnālisti ir atklājusi, ka ir skaidra saikne starp uh, politiķiem un kriminālijas uh, eh, organizēto noziedzību. Un mēs uh, diskutējam par to, jo šie jautājumi ir ļoti būtiski runāt par Eiropas dzīves ziņu. Uh, runājot par Ungāriju, par Čehiju, par Poliju. Eiropas Savienības vadītājiem ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai par šiem jautājumiem runātu. Kolēģi, vēlos arī teikt, ka mēs kā Tautas partijas grupa esam gandrīti par to, ka runājot par Brexitu, mums tagad ir uh, skaidrs priekšstats, kas ir sagaidāms. Mēs Eiropas parlamentām um, varam teikt, ka Uh, ir panākts rezultāts. Paldies arī Giem Verhofstadtam, kas mūsu sarunvedējs uh, šajā procesā. Un runājot par turpmākiem soļiem, ir skaidrs, ka mums ir jābūt uh, sadarbībai, jābūt draudzībai. Mēs vēlamies, lai, lai mums būtu uh, laba sadarbība. Aptuveni pusi no Britiem vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību. Uh, Bet tā ir viena skaidra lieta, ka ja ir kādi standarti, ko mēs pieprasām ievērot, tie standarti ir tādi paši kā Eiropas Savienībā. Tas attiecās uz lauksaimniecības produktiem un uz citiem produktiem, ko kāda valsts gribētu ievest Eiropas Savienībā. Brexit ir vēsturiska kļūda, taču tagad mums ir nepieciešams, balstoties uz partnerības principu, Eh, Brexitam ļaut notikt. Nobeigumā, Šarmašēl, man ir lūgums runāt par Rietumu Balkāniem. Jā, padomē ir, eh, nav sanācis eh, labs rezultāts. Albānijā, Ziemeļmaķedonijā šobrīd valda diezgan liels izmisums, tāpēc es ceru, ka tad, kad būs nākamā padome, nākamais parlaments, tad vai, vai varētu nākamreiz Eiropadome dod zaļo gaismu uzsākt sarunas par iestāšanos ar šīm divām valstīm. Savādāk mēs Balkānos nepanāksim stabilitāti. Paldies! Eh, Pēres, Paldies, tagad lūdzu Garsie Pēres kundze. No? Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mišel kungs, sociāldemokrātu vārdā sirsnīgi sveicu jūs parlamentā un novēlu jums veiksmi un panākumus. Es ceru, ka jūs būsiet ļoti labs līderis un varēsiet palīdzēt Eiropai mūsu izaicinājumos, ka jūs būsiet pietiekami drosmīgs un neatkarīgs. Mēs vēlamies izdarīt to, ko esam apņēmušies darīt visās diskusijās, kas notiek padomē. Mums ir jābūt ekoloģiskākiem, sociālākiem un iekļaujošākiem, un mums ir nepieciešami resursi, lai varētu to visu panākt. Mums ir nepieciešams budžeta ietvers, kas būs pietiekami labs, lai varētu turpmākās ekonomikas krīzes pārvarēt. Tas attiecas arī uz ārlietu un aizsardzības politiku. Mums ir nepieciešami resursi. Mēs zinām, ka uh, padomas nesenajos secinājumos ir jau noteikta klimata neutralitāte līdz 2050. gadam, lai gan daži dalību valsts iebilda. Kad mēs runājam par Eiropas nākotni, mums ir nepieciešams atteikties no vienbalsīguma, jo tikai šādi mēs varēsim risināt tās problēmas, kas mūs piemeklē. Mums ir nepieciešams tagad pieņemt daudzgada finanšu plānu, uh, priekšlikums, kas šobrīd ir uz galda, nav pieņemams. Mūsu grupa nevēlas, lai šis priekšlikums kļūtu par ā, mūsu daudzgadu finanšu plānu. Padomas priekšlikums ir nereāls. Tas nav realistisks. Uh, mazāk uh, robežām, mazāk Connecting Europe, mazāk lauksaimniecības politikai, un tie ir tikai daži aspekti, tikai dažas jomas, kuras skars samazinājums. Uh, Nav pietiekami daudz finansējuma pētniecībai, arī klimata pārmaiņu mērķiem nav pietiekams finansējums. Runājot arī par pārējais fondu un par jauniešu garantiju. Esmu jau teikusi un vēlreiz atkārtošu, mēs nevaram panākt vairāk ar mazākiem resursiem. Mēs esam runājuši par to, ka mēs nevēlamies, lai uh, kāds paliktu novārtā, bet tas nozīmē, ka ir nepieciešams uh, labs daudzgadu finanšu plāns. Uh, Parlamentam ir nepieciešams uh, plašāks pilnvaras lemšanā, un mums ir vajadzīgi plašāki resursi, paša resursi. Vēlos šeit piesaukt stabilitātes paktu un mūsu fiskālos mērķus. Mēs vēlamies, lai mums būtu zaļās investīcijas un lai būtu augsta kvalitātes jaunas darba vietas. Eiropas semestri ir jāiekļā arī sociālais pīlārs, un tas nedrīkst būt tikai simboliski. Ir svarīgi iekļaut sociālo dimensiju, lai struktūra fondi būtu sasaistīti ar sociālo mērķu sasniegšanu. Mišalkungs, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad jums ir nepieciešams būt iejūtīgiem un uh, uz izglītību vērstiem. Jābūt iejūtīgiem pret to, uh, ko jūt un domā cilvēkiem. Par Brexit nobeigumā pieminēšu arī vārdu. Vēlos izmantot šo iespēju, un, lai skaidri pateikt, ka Lielbritānijas parlamenta deputāti ir ļoti augstu vērtēti. Viņi 46 gadus ir rakstījuši savas lapuses demokrātijas uh, grāmatā. Ričards Korbets, piemēram, bija referents par Lisabonas līgumu. Mēs vēlamies jums pateikties un atzīt jūsu panākumus. Un uh, jūs esat arī uh, pelnījuši, lai mēs jūs pieminām personiski. Ir lietas, ko neviens nevar atņemt. Tā ir Tas ir lepnums, ka jūs esat piedalījušies Eiropas projektā. Paldies! Tagad aicinu Čološu kungu. Prezidenti. Priekšsēdētāji, Šārl, sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā, sveicu jūs ar jauno funkciju uzņemšanos. Mēs ar jums saistām lielas cerības šī jaunā sasaukuma sākumā, jo mums ir nepieciešama Eiropa padome kā tāds reāls partneris, kas ķeras pie Eiropas tēmām problemātiskas. kas Eiropas uh, pilsoņu veistajums pēdējās vēlēšanās ir bijis ļoti skaidrs, tagad tas viss ir jārealizē, un es uh, ceru, ka tu kopā ar savu komandu, ar savu skatījumu, vīziju varēsi uh, nodrošināt šīs jaunās vēsmas. Pirmā Eiropa padomas sēde, ko tu vadīji, tā ir nesusi labas ziņas. jo ir apņemšanās uh, strādāt uh, klimatiskajā jomā, izvirzot mērķus 50. gadam. Padomē ir dalībvalsts, kuras uh, tomēr vēl nav pietiekami apņēmīgas, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un īstenot šos mērķus, jo ir, protams, ļoti labi, ja ir izvirzīti mērķi, un tas jau ir solis uz priekšu. Bet tagad tas ir jārealizē. Tas ir nopietnas uzdevums, jo komisijai tagad būs jānāk lejā ar priekšlikumu. Mums nepieciešams arī eh, ļaut dalībvalstīm būt drosmīgām uzņemties eh, šo atbildību. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums eh, jātransformē šis klimatiskais projekts un jāizvērš tas kā iespēja. Jā, ir dalībvalsts, kurām ir dažādi atšķirīgi izējas punkti Bet eh, visiem vajadzētu saprast, ka šī cīņa pret klimatiskajām izmaiņām ir eh, kolosāla iespēja, un eh, tā ir attiecīgi arī jāatspoguļo budžetā un daudzgad finanšu schēmā, kas ir īstie instrumenti, darbojoties ne tikai klimatiskajā jomā, bet arī digitālās transformācijas jomā, un tas ir otrais mērķis tas, kā daudzgadu finanšu schēmu mēs varam izmantot, tas tik tiešām var būt tāds reāls instruments eh, ne tikai par teiksim, sarunām starp dalību valstīm, cik viens vai otrs pelna, bet, nu, katrā ziņā mums te vēl ir daudz darāmā. Es domāju, ka tas būs vienīgais veids, kā mēs varēsim pieņemt lēmums par eh, budžetu Tas būs iespējams tikai, tikai tad, ja mēs saprotam, ka daudzgad finanšu schēma ir instruments, lai īstenotu mūsu politiku un nevis tikai vienkārši uh, vēstu kaut kādas sarunas un tad kāds kaut kur zaudētu, kāds uh, uzvarētu, lai nenotiek tur tāda tirgošanās. Es domāju, ka būtu nepareizi budžetu vērtēt, skatoties, cik tiek dots un uh, cik kādam pierastām, jau konvencionālām politikām un cik eh, nē. Es domāju, ka ir eh, svarīgs budžeta ieguldījums eh, no atbilstoši tām ambīcijām, kādas mums ir. Tās nedrīkstētu vājināt un parlamentam vajadzētu virzīties šai virzienā. Tāpat mēs ļoti atbalstam Eh, spēcīgu Eiropas budžetu, ne tikai ar dalību valstu iemaksām un devumu, bet mums ir jāspēr ļoti svarīgs soļus priekš attiecībā uz pašu resursiem. Pretējā gadījumā mēs nekad neveiksim runāt par eh, Eiropas budžetu, kurš sastāv no dalību valstu eh, sarunām par to, cik katrs ir devis vai, vai zaudējis. Nu, katrā ziņā šajā pirmajā etapā mums ir jārūpējas, lai mums būtu Eiropas budžets, kas balstās uz uh, Uh, perspektīvām un uh, Eiropas mērķiem. Un vēl pēdējais vārds par Brexitu. Uh, ar nožēlu konstatējām apvienotās karalists vēlēšanu rezultātus, bet tagad vismaz mums ir lielāka skaidrība par to, kas notiks. Parlaments uzņemsies savu atbildību attiecīgi. Es gribētu izmantot šo iespēju un mūsu kolēģiem pateikties par viņu ticību Eiropas projektam. Viņi deva ļoti skaidru signālu Britu cilvēkiem, ka um, Brexits nav beigas mūsu kopīgajam stāstam, un mēs uh, paliksim partneri. Mēs uh, esam pārliecības pilni, ka visi Briti, Lielbritānijas iedzīvotāji, kas tic Eiropas uh, projektam, ka tie būs kopā ar mums, un mēs radīsim īsto veidu, kā sadarboties un strādāt kopā. Paldies Mišelam Barņē Paldies arī Gijam Verhofstādam par eh, to, ko jūs eh, izdarījāt šo sarunu labā. Mums joprojām eh, tur vēl ir darāmais, lai panāktu tādu stingru vienošanos ar mūsu kaimiņiem. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāja Keller, lūdzu. Tie kolēģi, cienījamie kolēģi, kad Briselē pagājušajā nedēļā tikās uh, valstu vadītāji Madridē notika uh, COP 25 pasākums. Varbūt nākamreiz uh, valstu līderi varētu doties uz uh, nākamo COP sanāksmu, lai parādītu, cik svarīga ir klimata pārmaiņa apkarošana. Uh, Runājot par Madrides rezultātiem, tad varam teikt, ka jā, labi, ka mēs padomēs samitā esam vienojušies par neutralitāti līdz 2050. gadam. Tas ir solis uz priekšu, bet tas ir tikai viens solis uz priekšu, jo īstenība 2050. gads tas ir pārāk tālu, un mērķu izvirzīšana tā ir tikai puse no darba. Jā, protams, mērķi ir ļoti svarīgi, bet ļoti svarīgi ir. Uh, saprast, ko mēs darām šodien, lai šos mērķus sasniegtu. Un runājot konkrēti par pasākumiem, tad lieliski iespēja par to runāt ir ilgadu uh, finanšu plāns, un tam ir jāatbalsta klimata mērķi, nevis otrādi. Un tie priekšlikumi, kas šobrīd mums tiek piedāvāti, tie nav pietiekami. Sarunas par klimatu ir pozitīvas, bet uh, seguma nav pārāk maz ir atvēlēts, lai o, aizsargātu sugu dažādību un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Un tāpēc es ceru, ka dalību valstis, runājot par budžetu un klimata pārmaiņām, varēs atrast kopsaucēju. Um, ir valdības, kas arī neatbalsta mērķus, piemēram, Polijas valdība kas ir pārsteidzoši, ka 70% no poļiem pašiem viņi atbalsta šo mērķu, jo, jo vēlāk jūs sāksiet pārējo, jo grūtāk būs to izdarīt. Un eh, klimata pārmaiņas eh, neapstājas uz kādas robežas. Brexit ir traģēdija, un tā tas arī būs. Taču tās nav beigas. Mēs nekad neatteiksimies no britu draugiem. Mēs nekad viņus neaizmirsīsim. Un kurš lai to zina, varbūt kādu dienu uh, mēs varēsim teikt, laipni lūdza atpakaļ apvienotā karalista, laipni lūgta mājās. Grācie! Lielas paldies! Anne mana kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Daudzi flāmi vēl joprojām atcerās uh, Nigela Farāžu, kā viņš ir sveicis pēdējo padomas priekšsēdētāju. Un tagad ir vēl viens bēģis, kas pārņem prezidentūru. Tāpēc arī vēlos jums šeit tagad mazliet, maini, mazliet sabojāt labo garastāvokli. Atceramies, kāda bija attieksme pret uh, uh, špicam kandidātā procesu. Šeit Eh, Makrons teica, ka uh, viņš vēlas, lai cilvēks, kas pārstāv Eiropu, būtu franciski runājošs, un uh, šķiet, ka tagad um, Beļģijas pārvaldības pārstāvji būs labi vadītāji Eiropā. Bet arī šeit ir uh, neprecīza informācija runājot par budžetu, piemēram, tad Mišels ir tas, kas iesniedza uh, budžeta priekšlikumu ar 20 miljārdiem parādu. Daudziem beļģiem īstenībā nav tāds priekšstats, kā varbūt rodas, jo politiskais haoss, kas valda Beļģijā, tas ilgst jau daudzus gadus. Un viens no beļģiem īsti nezina, kā turpināsies. Eh, mēs vēlamies, lai mums ir eh, stabila valdība. Jā, mums notika vēlēšanas, Bet uh, tad pēc vēlēšanām ir eh, tāds rezultāts, ka būtu nepieciešams pārvēlēt. Un pagaidām mums ir pagaidu pārvaldes struktūras, ir mazākuma valdība, kas gandrīz vai diktatoriski darbojas. Un tas vienīgais mierinājums ir tas, ka, ka sociālists ir ievēlēts. Un vēlos jums tikai novēlēt veiksmi ir izvirzījuši, viņi ir izvirzījuši personu, kuriem uh, ir uh, savi priekšstati par migrācijas politiku. Cienījamie kolēģi, turpināšu angļu valodā. Es vēlos teikt, ka tā saucamais padomas priekšsēdētājs nav apvienotais, bet drīzāk politiskā hausa avots. Mēs esam pār to, lai būtu sadarbība Eiropā, bet esam. Uh, pret šo arvien saliedētāku uh, eiro valsti, un tāpēc ceram, ka uh, Šārs Mišels būs tikpat uh, traģisks uh, Eiropas Savienībai, kā viņam gāja Beļģijā. Paldies, tagad aicinu Van Ordena kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Padome runāja par daudziem jautājumiem, svarīgiem jautājumiem, bet es koncentrēšos tikai uz Brexitu. Uh, Tik tiešām konservatīvie uzvarēja, un tā bija vēsturiska uzvara. 365 uh, konservatīvi ir ievēlēti, un tas ir, pār, tas ir 80 deputātu vairāk nekā jebkurai citai uh, uh, partijai, un tas ir veids, kā parādīt, ka tiešām Džonsonam uzticās, viņš kā premjerministrs ir bauda uzticību, un ka Brexits ir jāpabeidz. Es ceru, ka vairs nebūs vēlme Eiropas Savienības institūcijās pieļaut to, ka ir daži cilvēki, kas vicinā zilo karogu un ka ir kādi politiskie līderi, kas dodas uz Briseli ar nepareizajiem vēstījumiem. Apvienotā karalista un Eiropas Savienība turpinās sadarboties, veidos partnerību ar labu brīvās tirsniecības nolīgumu un arī daudzās citās jomās varēsim sadarboties. Mēs veidosim jaunu partnerību, būsim draugi un būsim uh, suverēnas uh, vienības, kas varēs sadarboties. Tas ir projekts 2020. gadā. Un premjer, Britu premjerministrs citām uh, Eiropas Savienības valstīm novēla visu to labāko un arī paldies par pozitīviem komentāriem gan no Fonda Lainas kundze, gan arī no citiem, kas ir uh, šos komentārus ir pauduši. Mēs tagad esam ieinteresēti, lai uh, līgums par Brexitu stātos spēkā. Uh, Pavisam drīz ir paredzēts to pieņemt parlamentā, un 31. janvārī mēs plānojam izstāties. Tad mēs varēsim panākt uh, labu progresu sarunās par mūsu nākotni, tā lai būtu labs brīvās tirzniecības līgums un arī citi risinājumi, kas stātos spēkā jau līdz 2020. gada beigām. Tam ir jābūt mūsu kopīgam mērķim Es zinu, ka Mišels Barņē skatās uz šo savu uzdevumu pozitīvi un ir gatavs darīt visu, kas ir nepieciešams, lai es iekļautos grafikā. Un es ceru, ka Eiropas parlaments uh, palīdzēs šajā procesā un novēlu jums uh, patīkams Ziemassvētkus. Liels paldies! Papadimulis kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Mišela kungs, sirsnīgi! Sveicam jūs Eiropas parlamentā šajā pirmajā reizē, kad jūs esat šeit. Mana politiskā grupā lielā mērā uh, pieturas pie atšķirīgiem viedokļiem nekā jūsu. Un mēs daudz sagaidām no jums. Pirmā lieta, ar kuru jums ir jāstrādā, ir vairs nepieļaut, kā padome bloķē lietas, ko Eiropas parlaments ir pieprasījis, un dažos gadījumos arī komisija, protams, atbalsta šo bloķēšanu, bet tā ir padoma, kas tieši bloķē. Runāsim par konkrētu lietu, kas man uh, un manai politiskajai grupā ir tuvu sirdī. Mišāla kungs, nepietiek ar to vienkārši teikt par Erdogāna rīcību, kas apdraud uh, apdraud stabilitāti vidusjūrā, viņš apdraud Grieķiju un Kipru, un viņš uh, saka, ka ir gatavs uh, rīkoties izšķiroši. Nepietiek tikai ar skaistiem vārdiem, ir nepieciešamas konkrētas sankcijas. Jūnijā šis sankcijas ir pieminētas, oktobrī pieminētas, bet uh, tas ir arī viss. Sankcijas netika ieviestas. Un vēl viens aspekts. Tas, ko teica Vanderlainas kundze par klimatu pārmaiņa, par sociālo kohēziju, par lauksaimniecības politiku, tehnoloģijām, inovācijām, tam visam ir nepieciešams finansējums. Un Eiropas parlamentā ir liels vairākums, kurā mēs esam teikuši, ka ir vajadzīgi vismaz 1,3 miljārdi e, eiro no e, Eiropas Savienības budžeta. Mēs esam noskaņoti, noskaņot pozitīvi, un mēs šeit Eiropas parlamentā esam pieņēmuši šo priekšlikumu, priekšlikumu ar lielu vairākumu. Tad padome uzskata par kohēziju veikt par 13% mazāk, 27% viņi ir nogriezuši no fondiem, kas palīdz cilvēkiem. 48% samazināta Erasmus programmam, ja mēs salīdzinām ar parlamenta priekšlikumu 35% mazāk Connecting Europe programmai. Un tad, ja mēs salīdzinām jūsu priekšlikumus jaunajam budžetam ar iepriekšējo daudzgadu finanšu plānu, tad kopumā ir 132% palielinājums uh, robežu pārvaldei un migrācijai, un uh, tas pats skar arī aizsardzību. Bet es īsti neredzu, kur šeit ir līdzsvars. Jā, jūs turpināsiet rīkoties šādi, tad īstenībā nepanāksim neko. Viss tas skaistās lietas, ko teica Fonderlains kundze un arī jūs par sociālo kohēziju, par klimatu pārmaiņu apkarošanu, šie vārdi tā arī paliks vārdi. Mums ir nepieciešams, lai jūs rīkotos. Tagad lūdzu Hiverkungs pie partijām nepiedarošiem.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 Es eh, šodien runāju kā lepns eh, anglis, lepns par Nigelu Farāžu, par viņu cīņu, par Brexitu. Esmu lepns par Brexit partijas kolēģiem, kas stingri stāvēja, lai aizstāvētu Britu demokrātiju. Un vai, visvairāk esmu lepns par Britu cilvēkiem, kas eh, vēlēšanās pateica vēlreiz jā un deva skaidru atbalstu Brexitam. Jums ir melots, jums ir stāstīts mīts, ka Britu cilvēki ir pārdomājuši. Nē, mēs neesam pārdomājuši. Un tagad, tagad tagad. Mēs gribam, lai būtu jauna lapuse mūsu lielās nācijas vēsturē. Mēs pārņemam kontroli par savam robežām, savu valūtu. Mēs būsim brīvi veidot globālas tirdzniecības līgumus un pārvaldīt savu valsti bez ierobežojumiem. Nākotne ir gaiša Brexit Lielbritānijā. Tagad ir mūsu laiks. Priekš premjerministrs Bondis Johnson nepieviliet mūs. Ir laiks pienācis beidzot atkal paņemt atpakaļ kontroli pār mūsu valsti. Paldies! Paldies, Hūbneris kundze, pusotru minūtu. Um. Uh, to... Cienījamie kolēģi, būtu labi uh, dzirdēt, uh, kāda būs jūsu politiskā tērba, pa kur jūs dosieties, kad jūs aiziesiet no parlamenta. Cienījamie kolēģi, Kopš ceturtdienas vakara mums ir skaidrība attiecībā uz apvienotās karalists izstāšanos. Mūsu britu draugi atstās Eiropas Savienību uh, tādā sakārtotā kārtībā janvāra beigās un kļūs par trešo valsti. Tas atkal ir brīdis, kad uh, jāatkārto. Mēs respektējam, bet uh, paužam nožēlu. Cerams, ka draudzība turpināsies. Eiropas parlaments ir gatavs pabeigt savu uzdevumu pie izstāšanās līguma. Uh, Lai cik man skumji nebūtu redzot mūsu draugus aizējā, mums jāskatās uz nākotni. Un mēs e, ņemam vērā apvienotās karalists e, e, priekšstā premjera izvēli attiecībā uz pārējais periodu. Mēs to uztveram nopietni, bet žēl, ka ar šo aktu zināmi nosacījumi līgumā tiks eh, bloķēti. Nu, te nu ir labā griba sarunās. Eiropas Savienība ir gatava šim uzdevumam, un mēs esam gatavi konstruktīvi vest sarunas, jo gribam noslēgt ambiciozu līgumu ar apvienoto karalistu. Mūsu saruna mandāts būs balstīts uz politiskajām deklarācijām, par kurām kopīgi vienosies. Eh, Eiropas Savienība un apvienotā karaliste, un es ceru, ka ar šo deklarāciju mēs eh, pāriesim pie jaunas, eh, tādas ļoti padziļinātas eh, sadarbības un vienošanās ar trešo valsti, kas cerams mums ļaus kopā risināt globālus mērķus, tāpat laikā respektējot godīgus eh, Eiropas spēles noteikumus visas Eiropas interesēs. Noslēgumā gribu teikt, nedrīkstam aizmirst, ka paralēli sarunām šeit parlamentā mēs darīsim visu, lai pareizi īstenot izstāšanās līgumu un lai uzraudzītu pilsoņu tiesību adekvātu ievērošanu. Paldies! Bija zilās kartītes eh, pieprasījums no Grapīnī kundzes, bet es šobrīd teikšu, ka mēs nevaram pieņemt zilās kartītes. Ir spiediens, eh, laiks iet uz priekšu. Nē, Grapīnī kundze, nebūs zilās kartītes, tāpēc lūdzu at pieturieties pie sava izteikšanās laika. Mums var būt problēmas arī ar brīvā mikrofonu sadaļu. Tā tad pusotra minūte, tagad Bonafē kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Esam te dzirdējuši ļoti svarīgus vārdus no Eiropadomas priekšsādātāja, īpaši par zaļo kursu. Pozitīvi vērtējam to, ka uh, padome ir apņēmības uh, pilna. Uh, Um, arī attiecībā uz um, Poliju nodrošināt uh, klimatisko neutralitāti līdz 50. gadam atbilstoši Parīzes nolīgumam. Esam pārliecināti, ka jā, zaļais kurs ir uh, liela iespēja ne tikai videi, bet arī ekonomiskai izaugsmai, konkurētspējai un dzīves kvalitātei Eiropā. Uh, zaļais kurs jau ir devis pirmo rezultātu ir ņemtas vērā pilsoņu vēlmes attiecībā uz reālo Eiropas politiku. Uh, attiecībā arī uz uh, budžeta deficītu atsevišķās valstīs Eiropa parlaments uh, ir, uh, nu, devis zinām gaismu, investīcijas, nu, nezinām īsti, vai ar vārdiem pietiks, būs nepieciešami fakti, gaidam skaidru reālu darbību, lai finansētu zaļo kursu. Ir nepieciešams daudz gadu finanšu plāns, kas ir uzdevuma augstumos un jāķers arī pie stabilitātes un izaugsmes pakta un jādod dalību valstēm iespēja eh, nodrošināt eh, darboties deficīta jomā tādā veidā, lai viņi varētu izpildīt zaļā kursa nosacījums. Vanderlainas kundze, jums ir tāds drosmīgs skatījums, bet mums jānodrošina, lai mums būtu nepieciešami resursi, lai varētu sakot šim kursam. Paldies, Verhofstāda kungs, divas ar pus minūtes. Paldies! Pirmā lieta, ko gribētu teikt Almans kungam. Tas, ko jūs teicāt, tas ir skandalozi. Es esmu lepns, ka uh, Beļģijas pārstāvis ir uh, uh, Eiropa padomis uh, vadītāja uh, krēslā. Un uh, nezinu, uh, vai mēs te runājam par kaut kādu mazākumu Beļģijā. Nu, es domāju, ka Anemans kunga pārstāvētais viedoklis ir mazākums. Un Farāžu kungam un viņa draugiem gribētu teikt, jūs taisat uh, lielu troksni uh, par to, ka esat ieguvuši, par zaudējuši vietas uh, Britu vēlēšanās, un visi te teica, jā, jā. Uh, visi te saka, mums pietrūks britu kolēģu, liberālu demokrātu un tā tālāk. Nu, es saku, man nepietrūks breksitieru, kas dosies prom. Man viņu netrūks nemaz. Bet Neskatoties uz to, uzskatu sekojoši. Mums ir jādomā par eh, to, kas notiks tālāk, kas notiks 29. janvārī, bet līdz tam vēl ir problēma, kas ir izcināma. Esmu saņēmis kopš vēlēšanām Lielbritānijā simtiem un simtiem vēstuļu ēpastu. E Uh, no britu pilsoņiem, kas dzīvo Eiropā, kuri ir panikā par savu statusu, esmu saņēmis simtiem ēpastus no Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā, kas arī ir panikā, kas satraucas par savu statusu. Es domāju, ka mums ir jāatrisina šī lieta pirmām kārtām, pirms mēs dodam savu piekrišanu Brexit līgumam. Kāpēc, kolēģi? Nekādi, neviena pilsoņa, ne Britu, ne Eiropas Savienības pilsoņi nedrīkst būt upuri uh, šai, nu, manuprāt, ne īpaši inteliģentajai, saprātīgai izvēlei Brexitam. Un es gribu griezties pie Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona, lai viņš būtu devīgs savā uzvarā un lai viņš visiem Eiropas pilsoņiem un Brītu pilsoņiem tāpat, kas uh, dzīvo kontinentā, uh, pilnas tiesības, kādas viņiem ir šodien, automātiski visiem viņiem. Nekādi ja un nekādi bet, kā viņš vienmēr saka. Tāpat gribu norādīt, ka arvien vairāk uh, cilvēki atgriežas pie vēl viena jautājuma - asociētā pilsonība Britu pilsoņiem. Mēs, jo viņi grib justies, ka viņi ir jo Eiropieši, un es domāju, ka mums vajadzētu būt atvērtiem uh, attiecībā uz šādu pieprasījumu. Paldies, uh, Eikaut kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Un uh, pirmām kārtām Šarli Mišel, priekšsādātāja kungs, sveicu jūs, sveicu jūs pirmajā, mm, ar pirmo Eiropadomu sēdi. Jūsu secinājumi par gandrīz vienprātību klimatiskajā neutralitātā, bet eh, nu, mēs to saucam par vienprātību. Tāpat laikā ir skaidrs, ka ļoti lielas diskusijas ir jums priekšā pār daudzgad finanšu schēmu un budžetu, un varbūt tas ir kaut kas arī mm, priekš dalību valstīm, kuras vienmēr runā par klimata ambīcijām, klimatisko darbību, un viena no šīm valstīm ir mana valsts ka varbūt klimatiskā rīcība nozīmē, ka kaut kas ir jādara arī ar naudu. Uh, Tā ka varbūt arī Nīderlanda, Dānija, Zviedrija, Austrija un varbūt arī Somija, kad viņi vairs nebūs prezidējošā valsts. Nu, varbūt kaut kādā veidā interpretējiet šo savu ambīciju un paredziet augstāku budžetu, lai šīs valstis varētu veikt nepieciešamo klimatisko darbību. Un otrs punkts jautājums jums. Tas jums, nu ne jums, bet padomē prasīja vairāk kā pusotru gadu panākt vienošanos par 2050. gada mērķiem. Mums ir tikai viens gads. Eh, līdz dosimies uz Glasgow, un mums vajadzēs vienoties par 2030. gada mērķiem. Un eh, līdz tam septembrī būs eh, Eiropas Savienības Ķīnas samits, un Eiropas Savienībai jābūt gatavai. Kā jūs panāksiet, ka padome ir gatava palielinātam klimatiskam mērķim 2030. gadam, pirms notiks Eiropas Savienības un Ķīnas samits Leipcigā, un es ceru, ka varēšu sveikt jūs ar šo panākto rezultātu jūnijā. Paldies! Paldies, Beikungs, pusotra minūte. Paldies! komisijas priekšsēdētāja kundze, Eiropadams priekšsēdētāja kungs, mēs redzam, ka te notiek tāda kā zaudētāja balle, te daudzi nožēlo to demokrātisko izvēlu, ko veikuši Britu pilsoņi. Uh, Un uh, vieni ir izteikuši verdiktu, bet jūs uh, te Eiropas parlamentā un Eiropas institūcijās jūs tikai veicat manevrus, lai censtos uh, kavēt to, ka Brexits notiek. Jūs arī dažkārt esat centušies panākt tekstu, kas principā objektīvi ir pretējs tai mm, tautas paustajai vēlmei par Lielbritānijas izstāšanos, un tas ir bijis nepieņemami um, pārstāvu palātai.

Nu, jāsaka, Boris Džonsons ir svinējis dubultu uzvaru. Tā ir demokrātiska uzvara. Viņš ir ref, respektējis 16. gada uh, rez, referendumu rezultāts, viņš ir respektējis cilvēku pausto uh, vēlmi tagad, un viņš uh, realizēs Brexitu izstāšanos no Eiropas Savienības. Bet tā ir arī politiska uzvara, kas ir mm, vienojusi cilvēkus, un tā ir lielākā vēlēšana uzvara apvienotajā karalistē vismaz pēdējo 30 gadu laikā, un tā ir zīme pasaulē attiecībā uz migrāciju un globāliem procesiem. Boris Džonsons darbosies spēcīgi, viņš aizstāvēs savas nācijas spēku. Katrā ziņā viņš rūpēsies arī par konkurētspēju, jo konkurētspēja pastāv valstīs arī Eiropas Savienības vidū. One minute, Mr. Lundgren. Paldies, Lungrēn kundze! Paldies, priekšsādātāji! Viena no svarīgākajām tēmām Eiropas Savienībā, kas ir eh, lielā mērā ietekmējusi Eiropas eh, debatas, tas ļaus mums eh, nolikt aizmugurē dažādas jautājumas, bet mēs nedrīkstam aizmirst cilvēkus, kas